Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, turpināsim darbu. Ir jau 5 minūtes pāri trījiem. Mūsu nākamais darba kārtības punkts ir 17. diskusija ar mūsu referentu attiecībā uz ieteikumiem par CETA noslēgšanu. Par šo punktu man vēl jāpaziņo divi punkti. Mums tikko kā bija intensīvas diskusijas ar parlamenta kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Un šajās diskusijās runājam par tādiem jautājumiem, par kuriem diskutējām arī šeit. Manuprāt, diskusijas bija ļoti produktīvas. Un otrkārt, parlamenta ietvaros arī ļoti intensīvi runājām par komiteju dalību, par juridiskā dienesta atzinumu un tā tālāk. Un tas noved pie tā, ka mums panācām vienošanās par daziem termiņiem. Kā mums zināms, tam bija jānotiek šodien, jānotiek eh, debatēm ar juridisko dienestu un bija jāsaņem juridisks atzinums par šo kopīgo instrumentu un 38. skaidrojumu. Juridiskais dienests to šodien eh, nevarēja nodrošināt, tādēļ mēs izņēmām šo darba kārtības punktu ārā un diskutēsim par šo jautājumu atkal 5. decembrī. Un pirms šī datuma arī juridiskais dienests šo tiesisko atzinumu arī nodrošinās rakstiskā veidā. Tad otrkārt, eh, mazliet novēloti, taču tomēr tika pieņemts lēmums, ka vides un nodarbinātības komitejas sagatavos atzinumu un iespējams, ka par tiem sākotnēji balsos arī 5. decembrī. Tātad koordinatori pieņēma lēmumu mūsu balsojumu šeit komitejā pārlikt uz 24. janvāri. ar tādu ieteikumu, ka balsojums plenārsēdē būs iespējams otrajā Briseles plenārsesijā, 2. februārī. Tas bija ievadvārdos, un tagad paraudzīsimies, kādus ieteikumus mums sniegs mums mūsu referents par šī CETA par šo CETA vienošanos un tā īstenošanu. Tagad došu vārdu mūsu referentam. Thank you, Bernd. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, paldies, priekšstādātāji kungs. Tātad visi, kur atrod šajā telpā, pasakos visiem arī mūsu kanādiešu draugiem. Jūs visi noteikti esat redzējuši mūsu priekšlikumu visaptverošu ekonomikas un tirzniecības nolīgumu noslēgšanu starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses ziņojuma uzmetumu. Tās ir sava veida rekomendācijas, kā jau teicu, tās ir jūsu mapītēs, uzklausījuši jūsu idejas un priekšlikumus, ko vēlējos pateikt šobrīd. Īsumā vēlējos vēlreiz tā kā atsaukt atmiņā to, ko noteikti visi jau zina, proti, ka CETA ir eh, pēc manām domām visambiciozākais un modernākais tirsniecības nolīgums, ka, ko Eiropa mēģina ir panākusi, gan pateicoties sarunu pēdējai augstajai prasmē, gan arī procedūrai. Tas ir tirsniecības nolīgums, kurš no visiem tirsniecības nolīgumiem ir atrunāts viss caurskatāmākajā gaisotnē. Uh, Kanāda ir ārkārtīgi svarīgs mūsu sadarbības partners ļoti daudzās jomās, un šobrīd vēlējos pateikt, ka panāktais rezultāts ir pilnīgā saskaņā ar sarunu mandātu. Eiropas parlamenta juridiskais dienests ir paziņojis, ka starptautiskā tiesu sistēma atbilst Eiropas Savienības līgumiem Protams, um, raudzīsimies, kā darbosies šā nolīguma īstenošana dzīvē, manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, to skatīties, kāda būs šī strīdus izšķiršanas kārtība. Kā jūs zināt, tas nav šajā līgumā. Un uh, mūsu komitejā un arī parlamentā balsojums vēl nav noticis, jo joprojām mēs gaidām uh, Eiropas parlamenta juridiskā dienesta galīgo verdiktu, lai atbildētu vēl uz pēdējā brīdī parādījušamies jautājumiem. Par šā tirdzniecības nolīguma saturisko daļu runājot, daudzreiz esam to vētījuši gan ar iesaistītajām pusēm, gan arī parlamentu politiskajās grupās. Esam organizējuši diskusijas ar visiem, uz kuriem tas tādā vai citādā veidā varētu attiekties. Tātad, kādas tad ir lielās nozaļas, nozares preču tirzniecība, ļoti liela daļa e, precēm tiek atcelts gandrīz visi muitas nodevas e, pakalpojumu. E, tirzniecība tas nodrošinās gan Eiropas pakalpojumu piedāvātājiem labāku pieeja tirgumu, gan otrādi. Vēl bez tam šis tirdzniecības nolīgums eh, ļaus daudziem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedalīties eh, brīvās tirzniecības labumos. Kā jūs ziniet, mazie un vidēji uzņēmumi gūst eh, no visu tirzniecības apgrozījuma apmēram tikai 1%. Un nu, es tiešām ceru pēc tam, kad šis nolīgums tiks ratificēts, šis procents pieaugs. Jo, protams, ka mūsu nolūks ir padarīt dzīvi vieglāku un labklājīgāk ar MVU. Publiskais iepirkums ļoti liels panākums un sasniegums no Eiropas Savienības puses, jo mums pavērsies eh, Kanādas tirgus, kas ir otrais lielākais pasaulē. Tā tad mūsu uzņēmumi varēs strādāt visās Kanādas provincēs GAI arī ārkārtīgi interesanti. Un eh, pēc tam, kad šis eh, līgums būs pabeigts, un visbeidzot investīcijas. Iespējams, ka tā nav lielākā un nav visa pretrunīgākā, un tomēr tā ir ārkārtīgi svarīga daļa. Es pats personīgi nebal, nebaidos no šīs eh, investīcija daļas. Uh, un personīgi uzskatu, ka mums ir izdevies panākt ļoti labu rezultātu, kādā veidā mēs izvēlēsimies eh, tiesnešus. Un tad tas jau būs eh, mūsu atbildībā, vai mēs uzticamies šiem tiesnešiem un ceru, ka to darīsim. Mums ir kopīgais interpretācijas instruments, un kopš brīža, kad eh, komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu, mēs to esam ļoti uzmanīgi vērtījuši gan dalību valstu parlamentos, gan mūsu parlamentā. Pirms e, burtiski stundas runāju gan ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, gan arī ar Langenkungu, un e, jā, uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies. Now... Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem sākumā Moizerkungs. Okay, thank you, Chair. <clears throat> Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēģināšu ļoti argumentēti izskatīt gan juridisko tekstu, gan arī paskatīties uz vēl atlikušajām šaubām. Tas, ka CETA ir progresīvs tirsniecības eh, nolīgums, ir skaidrs. Tā vispārēji graugoties, CETA ir ļoti liels sasniegums, un to pierāda arī juristi. CETA ir sava veida aizvietojums Kanādas ierastajai praksē, ka viņiem ir vesela virkne tādu papildus nolīgumu. Tas, ka mums ir pakotne ar darba sadaļu, vides sadaļu, šīs divas sadaļas ir ļoti liels, tās ir ļoti lielas, un ceta paredz, ka to noslēgušās puses vairs nevarēs izvairīties no tajā atrunāto darba tirgus un vides kritēriju izpildes. Tirzniecības un ilgtspējīgas attīstības eh, nodaļas ir abām pusēm saistošas, un tomēr eh, tās netiek iekļautas strīdus izšķiršanā. Tātad CETA ir atrunāts šis strīdus, strīdus izšķiršanas mehānisms, un varbūt, ka komisija varēs sīkāk paskaidrot. Ja mēs iekļausim šajos brīvās tirzniecības nolīgumos strīdus izšķiršanas kārtību, tad komisija vajadzētu pateikt, kā. Šobrīd abas puses ir apņēmušās, ka jau agrīni ceta īstenošanas eh, etapos tiks izvērtēta šā līguma darbība. Yes. <clears throat> Um, uh, gan vides, gan darba sadaļās runiet par normatīviem, kas skaidri atrunā labākas aizsardzības standartus. Un eh, tas ir ļoti svarīgi arī patreizējā Trumpa ievirzas leksikā, kurā viņš eh, stājas pretim, piemēram, klimata izmaiņu zinātniski pierādītajiem faktiem. Tātad piesardzības princips CETA to tā kā neskar, bet eh, es esmu izlasījis Eiropas Savienības līgumus un līgumā divās vietās ir atcauc uz šo piesardzības principu. Piemēram, 23.23 ir teikts, ka puses skaidri apzinās iespējamos riskus tad eh, pusēm vajadzētu izmantot zinātniskos pielād, pierādījumus, lai attiecīgi rīkotos. Par vēl par darba sadaļu un vidi. Viņi ir gatavi ratificēt 2017. gada jūlijā. Un tomēr līdz 17. gadam tas tiks ratificēts. Lielā mērā esmu ieinteresēts par sekojošo. Komisija bieži runājot par dažādiem tirzniecības nolīgumiem, uh, runā par to, ka mums vajadzētu bezmaz uzspiest mūsu augstos Eiropas standartus citiem. Bet eh, vismaz eh, trīs nozarēs Kanādā notiks būtiskas izmaiņas, lai piemērotos eh, Eiropas Savienības nu, normatīviem. Tātad automobiļu ražošana, lauksaimniecība, tekstilu rūpniecība. Un eh, vēl bez eh, līgumos atrunātajās normās mums tiešām ir iespēja atrunāt mūsu normatīvu īstenošanu dzīvē. Bet eh, neskatoties uz šo negatīvo attieksmi, es vēl joprojām šeit dzirdu, ka otrajā pielikumā atrunātās politikas nav pietiekami aizsargātas. Es eh, tiešām ticu, ka Eiropas parlamentam un īpaši manai politiskajai grupai tā ir liela uzvara. Un samazinot eh, lielo starptautisko kompāniju ietekmi, tas nāks par labu iespējams mazajiem uzņēmiem. Uh, Visbeidzot par publisko iepirkumu. Arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs labums no šā, līgoja, no šā līguma. Runājot par muitas klīrensu, kurš tad ir šis uh, ierašanās punkts? Tas uh, galvenokārt attiecās tieši uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem uh, um, izmaksas relatīvi ir lielākas nekā lielajiem uzņēmumiem. Tiešām ceru, ka uzklausot diskusijās turpmākajos mēnešos izskanējušos punktus, esmu pārliecināts, ka uh, liela daļa SMT kolēģis var, kolēģi varēs atbalstīt šo līgu. Paldies, dargie kolēģi, mums tiešām ir jāierobežo pašiem sevi laika ziņā, citādi mums neizdosies visiem izteikties, kuri to vēlējušies. Tādēļ tiešām esat pēc iespējas īsāki, citādi būs jāsamazina runāšanas laiks. Kembelkungs, paldies priekšsētādē. Nu, atkal tas notiek, izskatās, ka ir murkšķa diena, un kur mēs uh, pamostamies katru dienu, lai ratificētu cetu atkal un atkal. Uh, Konservatīvie pilnībā atbalstīs eh, šo punktu. Šis ir labākais brīvās tirdzniecības nolīgums, kuru Eiropas Savienība jebkad ir pieņēmusi ar vienu no lielākajiem tirdzniecības partneriem, kāds jebkad bijis vienā no attīstītākajām ekonomikām. Un šeit ir iekļaut tādu pakalpojumu, kas ir ļoti būtiski, īpaši apvienoto karalistā. Tāpat arī publiskais iepirkums Šeit ir eh, ļoti labs aspekts savstarpējā profesionāļa atzīšana. Manuprāt, šeit ir ļoti daudz plusu punktu iekļaut šajā nolīgumā. Un, kā jau teicu, 99% no ne tarifu barjerām lauksaimniecībā tiek likvidētas. Eh, un tāpat arī nav brīva pārvietošanās eh, iespēja. Tāpat arī nav jāmaksā par tirgus piekļuvu abām pusēm tādēļ Šeit uh, nevajadzētu runāt par brīvo pārvietošanos pirms uh, tirgus piekļuvē un ir CETA ļoti labs piemērs. Visumā tas ir ļoti labs tirniecības nolīkums, kas, manuprāt, mums visiem ir jāatbalsta un vērstos pie tiem, kas to dara, Eh, pārtrauciet atrast eh, jaunus, gudrus veidus, kā kavēt šo procesu. Es domāju, ka mēs visā pēc iespējas ātrāk vēlamies ratifikāciju un lai varētu turpināt. Paldies, Marīka Šāks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es ievērošu runāšanas laiku, taču, manuprāt, ir eh, saprātīgi teikt, ka vajadzēja to darīt pirms visi sāka runāt un pieteikšos runāšanas laikus, lai būtu godīgums. Taču tā ir taisnība, ka Meija kungs no sociāldemokrātiem ļoti daudz ko stāstīja par detalizēto darbu, kuru esam veikuši pēdējo gadu laikā, sarunu laikā, lai nodrošinātu to, ka tās dodas pareizajā virzienā. Ne tikai, lai novērstu riskus, kas eh, bija galvenie jautājumi šajās sarunās, bet arī, lai radītu un apgūtu iespējas, kā piekļūt tirgumu un konstruktīvu pakalpojumu iekļaušanu, kas radītu iespējas mūsu cilvēkiem. Manuprāt, jau no šiem gala rezultātiem ļoti skaidri var redzēt, kāda ietekme bija Eiropas parlamentam šajā procesā, un par to esmu lepna. Manuprāt, ir ļoti labi, ka esam strādājuši, lai pievērstu uzmanību dažādiem aspektiem, kurus uh, piedāvāja dažādas politiskās grupas, un esam guvuši lielu vairākumu vismaz mūsu darbā un tas atspoguļas arī gala rezultātos. Tāpat ir būtiski arī palūkoties, kā pa šo laiku ir mainījusies pasaule. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam zaudēt vēl vairāk laika. Manuprāt, Kanāda ir viena no galvenajām transatlantiskajām sadarbības valstīm, iespējams pat daudz svarīgāk nekā vēl pirms mēneša. Tā ir valsts, sabiedrotais partners, ar kuru mums ir vienādas kopīgas vērtības, un es domāju, ka mums vajadzētu strādāt sinhronizēti, lai šajā mainīgajā pasaulē strādātu pie dažādiem problēmu jautājumiem un vienlaikus spēcinātu multilaterālo tirzniecības noteikumu sistēmu, kā arī gūtu lielāku atbalstu mūsu reformētajiem investīcija aizsardzības mehānismiem ar starptautiskas tiesas iespējas. Nezinu, vai ir vēl kāds labāks partneris kā kanādieši šajā ziņā. Un, manuprāt, tas veids, kādā. Uh, mēs tiekam galā ar šo ratifikācijas procesu Eiropas Savienības pusē, ir testējis kanādiešu pacietību un esmu pārsteigta par to, ka cilvēki tiek galā ar šiem ikdienas uh, pārsteigumiem. Derviņš atkal ir pārlikts uh, par nožēlu manai grupai, bet ceru, ka tas beidzot tiks uh, respektēts no visiem šajā namā un uh, Es domāju, ka pēdējo mēnešu notikumu, kā arī gadu notikumu, kurš runāja par šo vienošanos nolīgumu, ka tiem ir jāuzsver, ka, protams, ka mēs daudz gūsim no šī nolīguma, taču mums ir arī ļoti daudz ko zaudēt, ja nerīkosimies nopietni, neuzņemos savu atbildību pēc visa darba, ko esam paveikuši. Liels paldies! Protams, ka mums bija ļoti daudz darba darāms šajās gadījumā. Anmarī Miņēra. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, vakardien 454 Eiropas un Kanādas sabiedrisko organizāciju pauda tādu paziņojumu, kurā pauda desmit svarīgākās bažas saistībā ar CETU. Tātad 454 organizācijas, kas pārstāv vēl vairāk cilvēku un kas ir ļoti rūpīgi pētījuši CETAS jautājumu, jo laika bija pietiekami. Un uh, šīs organizācijas ir pauduši tiešām nopietnas. No, nu, nopietni vērā ņemamas bažas, un tagad Eiropas parlamentam ir pienākusi kārta paziņot, par ko un kādēļ mēs pieņemam lēmumus. Un es domāju, ka mums šīs bažas, kuras šīs organizācijas ir paudušas, ir jāņem vērā. Un es gribu tagad tās nosaukt konkrētos vārdos, jo tie ir būtiski jautājumi, par kuriem jārunā. Šeit ir eh, jāņem vērā arī tas, ka šie, šīs 457 četras organizācijas ir ļoti dažādu izcelsmi, ja tā var teikt. Un visas tās piemin šos astoņus būtiskos jautājumus. Ārvalstu investori var sūdzēties valdībās, lai tiktu galā ar uh, aizsardzības pasākumiem un tādējādi tiks uh, palielināta plaisa, netaisnība, nevar ar cetu panākt uh, tiesību ievērošanu darba ziņā. Kanāda un uh, Eiropas Savienība saistībā ar CETU kļūs vājāks attiecībā uz finanšu krīzes iespējamībām. Šeit ir uh, arī problematiski punkti lauksaimniecībā. Turklāt šeit runājot par privātumu un uzticēšanos arī nav labas normas un tiek samazināta arī valsts politikas iespēja. Un es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāņem vērā šo organizēju paustās bāžas. Paldies, paldies! Žadokungs nākamais. Quelle est donc notre responsabilité? Kāda ir mūsu atbildība mums Eiropas parlamentam visā šajā lietā? Es uh, uzklausu tagad cilvēkus, kas ir pār šo nolīgumu. Mums atgādina par kolektīvo un individuālo atbildību, kāda mums ir uh, pilsoņu priekšā, runājot par viņu brīvībām, tiesībām, bet tas ir arī uh, izaicinājums attiecībām ar Kanādu un ASV ar Trumpu. Uh, Jūsu informācijai, kad par šo nolīgumu runāja, var uh, Pērs bija ministru prezidents Kanādā, un viņam bija plāns, ko darīt ar slānekļa gāzi un uh, naftu, un uh, viņš sadarbojas ar Exxon, un um, Obama bija ieinteresēts šajā sadarbībā. Nu, tagad, lūk, ko darīs Trumps, un ko darīs Kanādas ministru prezidents un kā notiks eh, šo minerālu vielu transportēšana. Jo, lūk, Kanāda interesēs tikai par klimatu, ASV eh, redzēsim. Uh, Tagad, ja mūs interesē cilvēces uh, intereses un klimata intereses, tad tas nav labs nolīgums klimatam, kā izskatās. Pagājušo nedēļu pie mums viesojas uh, parlamenta juridiskais dienas. Es visu nesapratu tajā, ko viņi teica. Uh, bet šķiet, ka viss netika atrisināts. 38 interpretācijas pastāv šiem statūtiem. Mums bija daudz jautājumu komisijas dienestiem bija atbildes, kas at, bija atšķirīgas. Um, uh, no citu dienestu atbildēm īpaši runājot par pagaidu pasākumiem, un uh, tad komisijas dienests pieprasīja uh, no parlamenta pieņemt šo nolīgumu, kamēr nav atrisināti jūtīgie nolīguma aspekti. Uh, Un kā tad, tad mēs varam runāt par kaut kādu veidu atbildību, ja mēs nekontrolējam no A līdz Z eh, visus nolīguma punktus? Runājot par arbitrāžu, acīm redzot, ja jūs esat gatavi uh, balsot, nezinot atrisinājumu šim jautājumam, es to uzskatu par kaut ko sensacionālu. Atcerieties mūsu atbildību, atcerieties mūsu diskusiju no rīta nodarbinātības komitejā. Nav vēl rezultātu. Mēs nezinām, ko eh, tas dos darba vietām, atsevišķiem sektoriem. Mums nav atbilžu. Vai tagad runājot par bezdarbnieku situāciju, mums būtu jāparaksta šis nolīgums, nezinot, kas ar viņam notiks, kas notiks ar mūsu pašu bezdarbniekiem? Uh, lauksaimniecības sektorā, pakalpojumu sektorā un tā tālāk. Nē, mums vajadzētu finalizēt šo nolīgumu, atrisināt visus jautājumus un balsot tikai pēc tam. Citādi tas varētu kaitēt arī juridiskai suverenitātei. Paldies! Anā Begīn. Grāts. Ticiens Begīns kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Kurš ir pār, kurš pret šim nolīgumam? par to nemaz nevēlos runāt, ir dažādi viedokļi, taču pirms tiek parakstīts kāds līgums, vai nav būtiski to izlasīt un pārbaudīt, vai tas ir juridiski pareizs un precīzs. Pagājušā plenāra sēdē notika balsojums un tika apgalvots, ka debats par citu. Cetu vēl būs, un to darīja liels vairākums. Tātad neviens no mums nevar apgalvot, ka uh, visu zina. Un, manuprāt, tas ir dīvaini, ka tika pieņemts šāds lēmums. Un, uh, Šeit jau nebija runa par par vai pret šo nolīgumu, ne par to, ka ir jāpārbauda šī nolīguma juridiskā eh, spēkā esamība un precizitāte. Un iespējams, ka mums būs tāds nolīgums, kas nebūs saskaņots ar Eiropas Savienības akī. Nu, manuprāt, tad, tad tā, taču tā nevar rīkoties, taču laikam esmu mazākumā. Šeit runa par starptautisko tirzniecību, Un mums eh, būtiski būtu vadīt starptautisko tirsniecību, kontrolēt to, un ja to nevaram, ko tad mēs šeit darām? Balsojums pagājušo nedēļu taču nevar novest pie lielākas pilsoņu uzticēšanās, ka viss tagad notiks līdzsvarot un demokrātiski. Un patiesībā tas ir tāds gadījums, kur mūsu komiteja nevar izpildīt savus pienākumus. Tagad mums ir tikai oficiālā iespēja šo nolīgumu vai nu pieņemt, vai noraidīt. Taču patiesībā mums vajadzētu šeit paredzēt arī rezolūciju, un tas tā būtu jādara šajā starptautiskās tirdzniecības komitejā. Taču mēs varam tagad teikt tikai jā vai nē, bet dažreiz ir jāparedz dažādi noteikumi, priekšnosacījumi. Tas ir mūsu pienākums pilsoņu priekšā, citādi viņi nevar mums uzticēties. Labi, tagad mums vēl ir četri runātāji pieteikušies, kurus tagad kuriem tagad arī ļausim runāt. Lūdzu, nākamais runātājs. Thank you very much. Now I'll try the impossible. Paldies. Mm, es uh, mēģināšu tagad uh, kaut ko teikt zviedru valodā. Tas ir uh, kaut ko izteikt angļu valodā, ko, ko mēs parasti sakām zviedru valodā. Tātad nevar redzēt mežu, jo tur pārāk daudz koku, aiz visiem kokiem tad nevar saskatīt mežu. Nu, tad, acīm redzot, tas strādā arī angliski. Uh, Labi, ļoti labi. Nu tad, lūk, jūs man saprotat. Šķiet, ka mēs tik ļoti koncentrējamies uz CETA, uz, tā teikt, vienu koku, ka mēs nesaskatām aiz CETA visu mežu. Tātad globālāku situāciju. Un tad varbūt atkāpsimies nedaudz no CETA un paskatīsimies, ko mēs vēlamies panākt. Un, ja mēs to aplūkosim, mēs sapratīsim, ka tas ir lielisks nolīgums. Pēc uh, nolīguma, noslēg, nolīguma noslēgšanas ar Koreju mūsu eksporti uz Koreju ir palielinājušies par 50%, un arī Korejas eksporti ir palielinājušies uz Eiropas Savienību. CETA ir pat uh, plašāks līgums, un uh, varētu piedāvāt līdzīgu pievienoto vērtību vai pat lielāku. Um, pēc septiņiem gadiem var sagaidīt uh, visu tarifu liberalizāciju visās jomās, arī lauksaimniecībā, kur situācija ir tik sarežģīta, ka, ka mēs uh, pat nezinām, kas tur notiek. Dažreiz 92% visu nodevu Eiropas eksportam um, būs uh, svītrotas. Eiropai būs piekļuve iepirkumu tirgumu vairāk par 30 miljārdu eiro apjomā ikgadēji. Mēs uh, mūsu farmācijas industrija būs skaidrs, skaidri iezīmētas tiesības Kanādas tirgu, kas ir svarīgi. Un uh, slēgtais uh, pakalpojumu sektors būs atvērts konkurētspēja enerģētika, telekomunikācijas, jūr, jūras transports un uh, finanšu pakalpojumi. Bet visi šie labumi skar ne tikai uzņēmumus Eiropā. Tieši tāpat ieguvēji būs arī mūsu uzņēmumi patērētāji. Viņiem būs lētāka un labāka pārtika, preces, patēriņa preces, pakalpojumi. Ja mēs balsosim nē, tas būs ne tikai bezatbildīgi, bet arī nesaprotami. Dārlings kundze, paldies priekšsēdētājiem. Pretēji dažiem runātājiem uzskatu, ka komiteja ka tas, ka komitejas balsojuma atliek līdz nākamajam gadam, ir labi. Jo tomēr svarīgi organizēt plašākas diskusijas par CETA un mūsu tirzniecības darījumiem visā parlamentā. Un šādu vēlmi paudušas vairākas komitejas un parlamentārieši, kas tur aktīvi darbojas. Jā, atskatieties uz TTIP rezolūciju, pie kuras biju referente, Mums ir izdevies izveidot horizontālu konsensu, kas bija spēcīgs uh, un tādā veidā, ka mēs esam iesaistījuši mūsu darbā daudzus kolēģus. Un, uh, iespējams, ka ceta gadējumā ne visiem ir bijusi šāda iespēja piedalīties, un tas ļoti žēl. Es personīgi nevarēšu balsot jo es būšu aizņemta citām lietām, būšu maternitātes atvaļinājumā, bet uh, atgriezīšos janvārī, tas arī domāšu par jums janvārī un februārī. Un um, uh, īstenībā skaidrs, uh, ka šāda veida tirzniecības nolīgumi um, skar ne tikai tarifu jautājumus, kas ir klasiski jautājumi, bet arī citus noteikumus, un tur nepieciešams daudz dziļāks dialogs ar ja, nacionāliem pārliem. Uh, Šīs nedēļas diskusija ar nacionālajiem parlamentiem bija ļoti noderīga. Un par procedūru vienu vārdu. Pat ja es nebalsošu, es jau rekomendēšu delegācijai, kā balsot. Un man šķiet, kas skaidri izriet no Strasbūras no uh, iepriekšējās nedēļas uh, diskusijām, šķiet, ka runāt par šiem 38 paziņojumiem un to interpretēšanu. Tagad um, Šos dokumentus kolēģis skata daudz nopietnāk, runājot par CETA. Saprotu eh, šo dokumentu reālo svaru un nozīmi. Un pat ir bijušas domstarpības eh, komisija un eh, juridiskie dienas un dažādu iestāžu juridiskas dienas tos pierāda, cik sarežģīti ir interpretēt šos dokumentus un kā jārada skaidrība pirms balsot. Uh, Tas ir vitāli svarīgi, jo arī parlamentā pastāv milzīgas domstarpības. Tā kā mēs nevaram teikt, ka viss ir atrisināts. Tā nav. Arī ieinteresētās puses uh, mums ziņo par uh, savām bažām. Un pats pēdējais. Sorens un pārējie pieminēja dažādus darbus pie darba likumdošanas uh, vai ICS. Uh, Un eh, pirms balsot, mums vajadzētu skaidri izlemt, kā deputāti tiks iesaistīti šajā procesā. Ja, teiksim, runa ir par ratificēšanu un īstenošanu. Nu, un arī jāsaprot, kāda ir mūsu loma pagaidu piemērošanas periodā. Paldies, eh, Grasfelds kundze. Īstenībā 2. februāris arī man ir īpaša diena. Es, eh, tā ir man dzimšanas diena, tā kā man būs papildu motivācija, lai balsotu. Uh, Bet, vārds sakot, ļoti labi, ka mums ir paredzēts uh, ilgāks laiks diskusijām, un kā jau izskanēja juridiskā dienesta teiktais, apliecina, ka ir vēl daudz neskaidrību, un še, šis interpretācijas instruments un 38 deklarācijas pierāda, ka te runa ir par saistošu aspektu, kas obligāti jāpēta sīkāk. Pār ICS Pagājušā nedēļa mēs nepieņēmām šo rezolūciju. Mēs uzdevām jautājumu tiesai par to, cik savienojums tas ir ar Eiropas akī. Interesanti, tad Beļģija to darīs vai nē, un ja darīs, tad kā, ko mēs darīsim? Pat jā, it kā jau esam nobalsojuši, vai uh, uh, par šo jautājumu uh, runāsim vēlreiz ar tiesu, vai sekosim Beļģijai. Nu, un tad uh, vidas standarti un sankcijas, ar uh, kurām uh, tie tiek nodrošināti. Un arī darba likumdošana. Uh, tur arī nav viss skaidrs. Un negatīvais saraksts. Ja CETA ir nolīgums nākotnē, vai tad nākotnē mēs arī piemērosim šos negatīvos sarakstus? Tētību gadījumā mums bija hibrīd saraksta pieeja. Uh, Un uh, šeit uh, šis negatīvais saraksts man nepatīk. Mm, īstenībā nākotnē man šķiet, mēs kaut ko tādu nevēlamies. Mm, vēl ir atvērti jautājumi, bet cerams, ka 5. decembris mums arī sniegs uh, dažas atbildes. Paldies! Un pēdējais, pēdējā ir Rodrigas koncepcija. Paldies! Es domāju, ka diskusija notiek ļoti saulēcīgi. Mēs runājam par bažām, par pārliecību, par noteiktību, par globalizācijas procesu, par uh, to, ko Trumpa uzvarā SV nozīmē mums visiem pārējiem un par citām lietām. Bet tagad uh, īstenībā par šo nolīgumu Runājot, man divi secinājumi, kuriem vēlos jums dalīties. Kopīgais interpretējošs paziņojums uh, bija labdoma, jo sadaļas, uh, kas mūs satrauc, var ietekmēt uh, publisko pakalpojumu sniegšanu, vidi, darba likumdošanu vidas aizsardzības standārtus, un šķiet, ka tur eh, dažās vietās teksts ir diezgan neskaidrs, neskaidri interpretējams. Varbūt, ja mēs jau pašā sākumā tam pievērstos, tagad mums būtu mazāk jautājumu. Par to jāpadomā turpmāko nolīgumu kontekstā. Un otrais secinājums piedaloties diskusijās, šķiet cilvēki nemaz tik daudz nezina par Kanādu, runājot par darba vietām un ietekmi uz tām. Kanāda uh, ir Eiropas Savienības partneris uh, ārvalstu tirzniecībā un ar īpatsvaru 1,38%. Līdz ar to ietekmes darba vietām nevar būt tik ļoti liela. Mūs interesē, uh, kādu tirsniecības nolīgumu mēs vēlamies un kāda vieta tur būs sociālajiem aspektiem. Runājot par publisko pakalpojumu iespējumu privatizēšanu, es aplūkoju situāciju Kanādā, un viņiem nav eh, privatizēto eh, pakalpojumu. Viņam ir cita pieeja. Es nezinu, vai šī valsts un tās ekonomika var graut mūsu standartus kaut kādā veidā. Uh, Un um, tomēr šī informācija šķiet uh, mums ir svarīga un arī mūsu vēlētājiem. Tad varbūt tā ir jādara pieejama. Un tad es atceros arī to, ko jūs teicāt uh, par šo paziņojumu juridisko vērtību. Pēc tikšanās ar parlamentu juridisko dienestu šķiet uh, visupirms uh, jāsaņem atbildes uz mūsu jautājumiem. Jāsaprot, kas notiks, ja mums neizdosies parakstīt šo nolīgumu ar Kanādu. Šis nolīgums šeit ir ļoti, ļoti progresīvs, un tas nekad nebūs ideāls. Bet šķiet visi priekšnosacījumi, lai šo nolīgumu varētu izmantot kā šablonu turpmākiem nolīgumiem citām valstīm. Un citādi, ja Mēs eh, arī turpmāk koncentrēsimies uz CETA. Tā mēs varam aizmirst uz tirsniecības politikas plašāku kontekstu. Kaut arī mums ir jādomā tieši par to, kā uzlabot tirsniecības politiku citām valstīm. Paldies! Un tagad komisija CETA Japāna Vietnam nu, ir jūsu rīcībā. Eh, nu, jums droši vien neiet tik viegli. Lūdzu. Paldies! Es uh, ceru, ka nu, kādu dienu es uh, izcietīšu uh, man piespriesto ceta sodu un būšu, tikšu palaists brīvībā. Uh, Mozarkungs pieminēja bilaterālo raksturu, kas ir šim nolīgumam. Es šādus piemērus neatceros. Es varbūt konsultēšos ar kolēģiem. Uh, bet uh, tas negadās uh, bieži. Ja notiek konflikti, tad tie tos skata PTO kontekstā. Ja valstīm ir bilaterālas vienošanās papildus PTO, uh, tas var būt, bet tīri bilaterālie strīdi gadās ļoti reti. Uh, Un, ja notiek šāda pārklāšanās, mēs izmantojam PTO noteikumus. Un, ja vispār ir runa par eh, šādiem regulatīviem aspektiem, mēs ar Kanādu esam vienojušies par PTO noteikumu izmantošanu, teiksim, PSP, tas ir SPS eh, kontekstā. Eh, tas ir arī atrunāts nolīgumā. Runājot par laika grafiku pārskatīšanai un uh, īstenošanai tirsniecības un ilgspējīgās attīstības sadaļai. Ļaujiet to komentēt šādi. Gan šī sadaļa, gan ICS pārskatīšana. Uh, vienošanās ir pilnīga, tur nekas ne, neiztrūkst. Ko mēs esam izdarījuši? Uh, kopīgi, mums ir šis kopīgi, kopīgais interp pretējošs uh, paziņojums. Um, mums uh, ir bijušas diskusijas ar Kanādu, un šķiet, ka diskusija, to, ka Kanāda to atbalsta. Mums ir uh, virkne pārskatīšanas klauzulu. Netiek precīzi atrunāts, kad šīs klauzulas tiks izmantotas un ar kādu rezultātu. Tās tiek iekļautas nolīgumā. Es tādas atvērtas klauzulas. Uh, Mēs tagad esam uzņēmušies eh, pienākumu iekļaut jau tagad eh, diezgan agri šīs klauzulas, un eh, varam to darīt tikai, kad nolīgums stāsies spēkā. Citādi mums atkal jāatsāk sarunas par nolīgumu, Kanāda to nevēlas un komisija to neiesaka. Tātad vienošanās ir pilnībā izrunāta Tajā paredzēts uh, mehānisms grozījumu uh, iekļaušanai, runājot par darba likumdošanu, ilgspējīgumu un vides lietām. Viss būs atkarīgs no pārskatīšanas. Uh, bet, ja pārskatīšanas rezultāti būs tad mazsvarīgi, nu, tad diez vai tur būs nepieciešama pilna grozīšanas procedūra. Pilna grozīšanas procedūra ļoti līdzinās ratifikācijai. Uh, un uh, tad parlamentam būtu jādod sava piekrišana uh, par grozējumiem. Mums būtu vajadzīgs arī formāls uh, sarunu mandāts, un tas ir atkarīgs no tā, kā noritēs sarunas ar Kanādu par šo tēmu. Par ICS. Par procedūru runājot, šķiet, ka Dārlingas kundze jautāja, kā parlaments tiks iesaistīts šajos darbos. Pat ja tā būtu, tā, ja pat ja tas būtu vienkārši komitejas uh, kopīgais lēmums, nevar uh, pieņemt, uh, ka diskusija notiktu ierobežotā veidā. Komisija ir pienākums organizēt plašas diskusijas parlamentā, īpaši runājot par tik svarīgu jautājumu, ņemot vērā visu to darbu, ko parlaments ir ieguldījis jaunā ICS veidošanā. Uh, Es tiešām neredzu, kā komisija varētu kaut ko, par kaut ko vienoties ar Kanādu pirms plašas diskusijas Eiropas parlamentā. Tātad, ja kaut kas tiks grozīts, tas notiks eh, tikai ar visu Eiropas iestāžu nepārprotam izteikt atbalstu. Runājot eh, par laika grafiku, mēs eh, strādājam tagad pie satura. Uh, runājam eh, ar dalību valstīm par ICS, sākam runāt arī ar Kanādu. Mūsu kolēģi, protams, ir aizņemti, jo Kanāda ir jāgroza, jāpielāgo vairāk likumdošanas akta, lai īstenotu CETA. Tas nav eh, tā Eiropas Savienībā. Tad viņam ir eh, milzīgs likumdošanas darbs jāpaveic, tam vajadzīgs vairākas nedēļas. Un tad varēsim runāt par detaļām, proti par ICS, kur būs izstrādāta detalizēta darba programma, runājot par īstenojāmību darba likumdošanai. Šis jautājums ir vispārīgāks. Notiek diskusijas dalību valstīs, padomē, arī šeit parlamentā. Komisijai būs nepieciešams skaidrākas vadlīnijas no padomes un parlamenta kur virzīt šo diskusiju. Nu, pagaidām uh, komisija skatās uz uh, citām valstīm pasaulē, bet diezgan maz konkrēto pierādījumu pieejams. Bet mēs skatām sistēmas, kas darbojas, um, mēs lasām pētījumus, uz kuriem balstīta šī brīža uh, ilgtspējīgo politiku īstenojamības uh, Uh, procedūras. Atvainojiet, ka nevaru būt precīzāks šobrīd, bet uh, sākumā jāizstrādā skaidrs uh, vadlīnijas par to, kā mūsu mērķi īstenot. Par mērķiem tā kā ir skaidrība, bet ne, nav skaidrības par um, ceļu, kā tur nokļūt. Un lūk, par, par to komisija tagad domā. Tagad dažas detaļas. CETA nepieļauj investoriem vai kādam citam apiet Eiropas uh, vides likumdošanu vai kādu citu likumdošanu blakus minot. Mēs joprojām varam uh, kontrolēt, uh, regulēt publiskos pakalpojumus tā, kā valstis vēlas to darīt varam uzraudzīt šo, šīs aktivitātes. Runājot par uh, kopīgu interpretējošo instrumentu, Kanāda par to ir uh, priecīga, tieši tā kā mēs. Uh, Kanāda lapojas saviem mm, publiskā sektora pakalpojumiem, tieši tā kā mēs, tā kā te mēs esam uz viena viļņa. Jautājums, kāpēc mēs jau pašā sākumā tam nebijam pievērsušies? Nu, sākumā tas nebija tik skaidri iezīmēts. Varbūt eh, mums, eh, bija, mums tas bija jāsaprot. Bet tagad, kad mēs to apzināmies, nākamais nolīgums būs daudz vienkāršāks. Bet eh, esmu gatavs sadarēt, ka mums būs nepieciešama cita interpretējoša deklarācija par pilnīgi citiem neskaidriem jautājumiem nākamreiz runājot par līdzīgu nolīgumu jo šī matērija pārāk sarežģīta, pārāk kompleksa. Nevar vienoties pilnīgi par visu iepriekš. Nu, tagad vismaz mēs varam secināt, eh, kas eh, šajā eh, dokumenta galīgajā versijā izskatās diezgan neskaidri, un nākamreiz mēs jau ātrāk varēsim pievērsties tieši šiem uh, strīdīgajiem, strīdīgajiem jautājumiem un runāt ar ieinteresētajām pusēm, ar NVO, ar mūsu partneriem. Tas uh, pātrinās uh, sarunu procedūru nākotnē. Bet, uh, kā lai saka, es atgādinu, iespējams, pie nākamā no, nolīguma mēs iestrēgsim pie kādiem pilnīgi citiem jautājumiem. To nu vienkārši nevar izslēgt Un uh, tagad Beļģijas situācija. Tātad, ja Valonijas iestādes tiešām uh, pieprasīs no tiesas atzinumu uh, par to, kā ICS saskan ar ES likumdošanu, es nu, tik intīmi nepārzinu Beļģijas un īpaši Valonijas likumdošanas struktūras, un es ar viņiem uh, esmu runājis gan, bet, um, bet nu, komisijas e, ierēģi bieži nu, tik labi nepārzina e, šos mehānismus dalībvalstīs. Es pat par savu dalībvalsti neesmu pārliecināts, nu, ka tā vienmēr ir privilēģija novērot, kā lēmumi tiek pieņemti valstu līmenī no komisijas perspektīvas skatoties, bet viena lieta ir skaidra. Lūgumu noformulēja Runājot par papildinājumiem, ko vēlamies iekļaut eh, ICS sadaļā. Un eh, tas varētu būt saprātīgi, ja mēs eh, pielāgosim tekstu, iespējams, komisija būs ar to apmierināta. Bet tagad, kad mums ir noslēgts sarunas un Kanāda tam piekrīt, ja tagad dalība valsts ar to nav apmierināta, nu, lai tā veic savu uh, atbilstības pārbaudi. Nu, principā mums ar to nav problēmu. Tagad, ko Valonijas eh, valdība paziņojusi vai Valonijas parlaments gribēs eh, izskatīt šos grozījumus, eh, pirms mēs ratificēsim CETA, nu, tās ir viņu, viņu kompetencē Komisija jau teica, ka mēs nevēlētos eh, ieviest eh, grozījums tagad pēc sarunu noslēgšanas. Turklāt, eh, iespējams, pat ja Valonija to gribētu, tad mēs nezinām, kāda būtu citu valstu reakcija. Un, kā jau teicu, pat ja tiks ierosināti grozījumi, tos nevarēs iekļaut tekstā bez šīs un citu iestāžu apstiprinājuma. Tā kā komisija pārliecināta par korektu iznākumu. Paldies, Pabrika kungs, lūdzu. Well, um, I'm... Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri devuši savu ieguldījumu šās dienas debatēs. Izskatīšu visus priekšlikumus, niansēt izskatīšu, atgriezīsimies vēl um, pie šām diskusijām, un es personīgi atbildēšu visiem, kuri šeit izteica savus komentārus, bet um, eh, ir patīkami. Bija arī ļoti intens, interesanti dzirdēt, ko galvenie sarunvedēji teica. Tā tad eh, man ļoti svarīgs likās komisijas pārstāvi teiktais, ka neviens nevarēs apiet eh, Eiropas Savienības eh, likumdošanu vidziņā. Vēlos piedzīvot laicīgu savlaicīgu šā līguma ratifikāciju, jo esmu pārliecināts, ka saturs un ietvars sadar kā cimds ar roku. Paldies! Thanks a lot! Paldies! Balsojums, kā jau teicu, ir paredzēts 24. janvārī grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. decembris 6. pēcpusdienā, 6. vakarā, 9. decembris 6. vakarā. Un vēlētos atgādināt, ka grozījumu skaits ir ierobežots. Un kā jau teicu, būs eh, politiski iekrāsota rezolūcija, ko sagatavos politiskās grupas, un šajā rezolūcijā būs eh, varbūt savādāki um, komentāri, un tur parādīsies arī tādas politi politiskas atsauces, un tās izskatīsim plenārsēdē februārī. Diemžēl man ir jāiet projām. Un es eh, došu vadības grožus Martinkungam. Paldies, Pabrikungam! Pabrikungam. Sorry, excuse me, I, I have... Atvainojos eh, atsauc uz reglamentu. Vēlējos eh, noskaidrot. Es eh, pārliecināts esmu, ka citi zina atbildi, bet kā bija šis 24. kā bija ar tām grozējumiem? Tātad tā ir piekrišanas procedūra. Jūs varat vienkārši pārmainīt jā uz nē vai nē uz jā. Es nesaprotu. Tātad rezolūcijā vienīgais, ko mēs varam pateikt, ir parlaments eh, apstiprina vai nē. Mēs nevaram ie, ie, iespaidot tekstu. 18. punkts ir muitas dienas darbības un pārvaldības. Arī aspektu izvērtēšana. Referente ir Begins kundze un dod viņai vārdu lūdzu. Grācija, prezidente. Kol... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tirniecības politika un muitas nozara ir Eiropas Savienības kompetencē, un visas preces, kas ierodas Eiropas Savienībā no ārpuses, ir apliktas ar muitas nodokli. Un, uh, Patreizējā momentā ļoti daudzi operatori e, norāda uz e, nesakritību starp dažādu muitas ieejas punktu nodevām. Tā tad ir ļoti daudzi, kuri izvairās no e, tādiem punktiem, kuros muitas procedūras prasa ilgāku laiku. Un, uh, izvē, un tā tad izvairās no ilgas gaidīšanas punktiem, un, piemēram, tās e, preces, kuras ir viltotas, e, vai tās, kuras nav atbilstīgas Eiropas e, noteikumu kopumiem, tās to, šo preču ievedēji skaidri zina, kuri ir Eiropas ārējo robežu vājie punkti un izvēlas tos. Protams, tā tad ļoti apmēram 20 tūkstoši ieejas punktiem, apmēram 19 tūkstoši. Un ļoti daudz punktu ierodās no Ķīnas, no Turcijas, no Indijas, no Araba, Arāba Emirātiem un tā tālāk. Uh, šobrīd mums vajadzētu eh, atjaunināt eh, muitas nolīgumu, lai tirsniecības situācija varētu uzlabot un lai mēs varētu labāk izmantot arī eh, drošības pasākumus. Un lai tiktu piemērot Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumi. Noteikti vajadzētu uh, paskatīties uz uh, intelektuālo tiesību pārkāpumu precēm, jo apmēram 90% no Eiropas Savienības importa ir tādu. Un eh, tomēr ļoti maz MVU izmanto eh, iespējas aizsargāt eh, savu, savas, savas tiesības, jo šīs visa procedūra ir pietiekami sarežģīta. Es uzskatu, ka Eiropā vajadzētu harmonizēt šos noteikumus, un eh, arī manis sagatavotajā ziņojumā es eh, piesaucu tās, to, tos fenomenus, kas apgrūtina investīcijas un darbību. Tas eh, apgrūtina gan eh, tirsniecību, gan arī darba tirgus darbību. Um, iespējams, ka ar eh, šo noteikumu sakārdošanu mums izdotos ietaupīt apmēram 10 miljārdus, un pasaules eh, apmēros apmēram 30 miljārdi eiro pazūd dažādos muitas gaidījumos. Es um, Esmu pati devusies eh, apmeklēt vairākas ostas Itālijā un esmu tikusies ar muitas eh, inspekcijas pārstāvjiem, ar valdības pārstāvjiem un citām iesaistītajām pusēm. Un eh, arī balstoties uz saviem novērojumiem, es sagatavoju šo tekstu. Ar lielu interesi uzklausīšu diskusijas. Prieksēdētājs, paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais Bensen kungs no EPP grupas. Lūdzu. Paldies. Mēs atbalstam šo um, uzvetu, uzmetumu, bet uh, vēlētos redzēt, kāds tad būs uh, iniciatīvas uzmetums. Uh, 28 dalību valstu muitas iestāžu sadarbība ar trešajām valstīm starptautiskā līmenī ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlamies e, sasniegt jaunus tirzniecības apjomus un stiprināt muitas savienību. E, Eiropā ir ārkārtīgi sarežģītas un e, nepateicīgas muitas procedūras, kas īpaši slogu uzliek uh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un arī muitas ierēģi nav apmierināti ar šo komplekso un nepateicīgo muitas procedūru, muitas noteikumiem. Bet um, mums nepietiek tikai ar muitas eh, barjeru atcelšanu, mums ir arī neefektīva nodevu iekasēšana un um, gan um, organizētā noziedzība, gan arī dažādu izstrādājumu viltošana ir sasniegusi nedzirdētus apjomus un tiek lēsts, ka tas ir desmitiem miljārdu eiro, ko katru, mēs, katru gadu mēs zaudējam. Bet eh, šobrīd trūkst tāda reāla situācijas izvērtējuma, jo diez vai jauna likumdošanas kopums, ko sagatavos Brisele, kaut ko atrisinās. E, šobrīd daudz tiek e, kritizēts tas, ka e, muita vairāk tā kā ne, nenāk par labu ieņēmumu palielināšanai. Un drošība un fiskālā vienotība ir ārkārtīgi svarīga. Un tomēr atcerēsimies, ka ir jārada jaunas darba vietas Eiropā. Uh, Mums ir nepieciešams vienkāršot procedūru MVU, lai šis ārkārtīgi sarežģītais administratīvais zirneklis vairs nesēdētu uz MVU pleciem. Noteikti vajadzētu atvieglot arī eh, pakalpojumu un preču plūsmu pāri robežām. Bieži vien likumdošana ir, bieži vien dokumenti ir nepārskatām, bet šobrīd šis pārskats ir tā kā ieslē, iestrēdzis e, e, padomē. Paldies. Tagad sociāldemokrāta vārdā Rodrīgas skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties referentai par lieliski paveikto darbu. Paldies par šo darba dokumentu, kas mums ir pieejams, un esmu pārliecināta, ka sadarbība būs veiksmīga. Referente ņems vērā noteikti arī mūsu viedokļus. Šis ziņojums tiek sagatavots pareizajā laikā. Muitas savienība noteikti ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības panākumiem, taču mums nav izdevies panākt harmonizētu muitas savienību. Mēs vēl joprojām esam tālu no tā. Mums ir vienotais tirgus. Un tad, kad ir vienotais tirgus, kurā pret visiem netiek pieprasītas ievērot vienādus noteikumus, tad parādās negodīga konkurence un arī viltoti produkti no trešām valstīm. Tiek uh, meklētas tās ostas, uh, kas neatrodas vistuvāk, lai īstenot imports no trešajām valstīm, bet gan to, kurā vismazāk tiek pievērsta vērtība kontrolēm un inspekcijām attiecībās precēm, kas tiek ievestas Eiropā. Turklāt arī sankciju sistēmas ir dažādas. Bieži tiek izmantotas ostas kā ievadvietas, kuras sankcijas ir mazākas. Tā ir negodīga konkurence gan iekšpusē, gan ārpusē. Mēs vienmēr atbalstam to, ka tirzniecība ir instruments, kas uh, atspoguļo mūsu pamatvērtības, kuras mums ir tik tuvas. Šeit ir jāpiemina arī patērētāja aizsardzība. Uh, Tad, kad produkti nespēja ievērot uh, nepieciešamās normas, tad tos nedrīkst importēt. Un ja tas tā tomēr notiek, tad mēs neievērojam šo cēlo mērķi un principu. Eiropas muitas kodeks noteikti ir uh, panākums, lai vienkāršot procedūras, īstenot harmonizāciju, taču ar to nepietiek. Šeit ir arī iekļaut atsauc uz mūsu Inta delegāciju ceļojumu uz Valencijas ostu, kur mēs varējām iepazīties ar situāciju uz vietas, ar izaicinājumiem, ar kuriem ostas saskaras. Šim ziņojumam ir jābūt līdzsvarotam un tam jāatspoguļo mūsu muitas dienestu prasības, taču vienlaiks mums ir jāuzsaka tāds kā modinātājs zvans, ir jārunā par to, ka uh, ir negodīga konkurence un mūsu rūpniecība netiek pietiekama aizsargāta. Tas ir jāmaina. Paldies! Nezinu, vai Dortmund kungs šeit nav, nezinu, vai ir citai, e kā ir pārstāv. Tagad pievērsīsimies Alde Sonešas kundze. Eh, merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos teikt, um, ka mūsu priekšlikums, eh, ziņojuma priekšlikums iet pareizajā virzienā. Es atbalstu visu. Te gan ir milzīga atšķirības starp piemērošanu un kontrolēšanu muitas savienībā, un tas tā nevar turpināties. Te arī, zinām, atšķirība tiek vērojama attiecībā uz sankcijām kontroli, līdz ar to tā nav efektīva muitas savienība. Mums te gan jāvar sevi pasargāt, un jāvar pasargāt arī pilsoņi. Uh, jāsargājas no pakaļdarinājumiem, no, jānodrošina geogrāfiskas izcelsmes norādes. Tas viss ir ļoti svarīgi. Tā tad nepieciešama labāka sadarbības starp dalībvalstu iestādēm, muitas iestādēm, muitas iestādēm savā starpā un jāizstrādā efektīvs uh, uh, viltojuma apkarošanas plāns, kas arī funkcionētu praksē kā arī nepieciešams padziļināts dialogs ar valstīm, ko mēs zinām, kas eksportē viltojums, jo šīs valstis ir identificētas, tās ir zināmas, un varbūt šādi mēs varam eh, pastiprināt šo inteliģento sadarbību. Noslēgumā varbūt var uzdot sev jautājumu eh, par eh, mutes savienības valstīm, kas nav ēs valstis. Uh, Kādas attiecības ilgtermiņā vēlamies eh, ar šīm valstīm? Es domāju visu pirms par Turciju, protams. Mēs šobrīd pārskatām ekonomiskās attiecības ar Turciju, un arī politiski šeit ir daudz uh, neskaidru aspektu. Var sakot, jātams ar relevants, un šķiet eh, vērts to izskatīt. Paldies! Thanks very much. Paldies, un tagad, ko es vārdā minēšu skundze? Paldies, priekšsēdētāji! Man ir vairāki jautājumi, par kuriem gribu runāt šajās diskusijās. Līdzvērtīgi nosacījumi muitas savienībā ir vēlami, taču mēs nevēlāmies panākt tādu situāciju, kur uh, ostas piedzīvo pārāk pārmērīgi lielu birokrātiju. Tādēļ es piedāvātu, lai ostas pašas uh, piedāvā savus uh, ieteikumus, kā tik galā ar nelegālu tirzniecību. Uh, Šeit ir eh, jārunā par darba devēju un ņēmēju iesaistīšanu, ir jālūkojas uz piegādes ķēdi šajā aspektā. Un noslēgumā es uzticos tam, ka cilvēkiem šeit spēlēs būtisku lomu. Paldies, redzu, ka nav neviena no zaļajiem vai F. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Zanekī kundze, ne Alberkungs. I'm here representing DigiTrade and... Es pārstāvu gan uh, tirzniecības, gan nodokļu ģenerāldirektorātu šeit. Liels paldies par iespēju izteikties. Mans vārds ir Suzana Aignere. Esmu taksu ģenerāldirektorāta departamenta par nodokļu likumiem vadītāja un pie, esmu ļoti norūpējusies par formulējumu, par izmantotajiem vārdiem šajās diskusijās un debatēs. Vēlos pateikties par lielisku sagatavoto dokumentu, kas apkopo izaicinājumus, ar kuriem saskars muitas dienesti šodien, izpildot savu lomu, jo tā ir ļoti plaša loma, kas ir jāizpild no vienas puses, kā jau tika pieminēts, ir jāveicina uh, legāla tirzniecība, un otras puses ir jāaizsargā sabiedrības, jācīnās pret nelegālu tirzniecību. Tāpat arī jānodrošina vienādi iespējas tirgotājiem Eiropas Savienības ietvaros. Dokuments runā par dažādiem aspektiem. Sasībā ar muitu vēlos izteikties īsi, taču vēlos atbildēt uz dažiem no paustajām bažām, kuras dzirdējām ir skaidrs, ka muitas savienība ir viens no Eiropas Savienības konstrukcijas pamatpilāriem, kas sasaista tirsniecības politiku un muitas politiku, palīdz aizsargāt vienoto tirgu, un ir skaidrs, ka pēc tik daudziem gadiem, gan arī 30 gadiem kopš vecās kopienas uh, muitas savienības kodeksa, uh, ir nepieciešams modernizēt šo jomu un ir jāpieņem jauni likumi. Jaunais uh, Savienības muitas kodeks, kas jau tika pieminēts. Man jāzīst, ka paustās bažas arī ir mūsu bažas. Komisija domā tāpat, jo pilnīga harmonizācija, līdzvērtīga muitas nosacījumu īstenošana visās dalībvalstīs ir ārkārtīgi būtiski aspekti mums, un tie ir viena no tiem iemesliem, kādēļ Eiropas Savienības muitas kodeks ir ticis uh, pieņemts. Jūs noteikti esat dzirdējuši par šo modernizēto par šo muitas kodeksu, bet bija sākumā, un tagad mums ir eh, modernizēts jauns muitas kodeks, taču turpinot darbu, uh, attiecībā uz likumu un IT sistēmu attīstību jāņem vērā šie aspekti. Savienības muitas uh, kodeks paredz visu procedūru automatizāciju līdz 2020. gada beigām, pilnvērtīgu harmonizāciju īstenošanā, kuru veicinās IT sistēmas. Šeit ir jāpiemēro tādi paši datu prasības uh, visur attiecībās procedūrām, kas tiek eh, modernizētas, proti vienu tie paši dati, kuras pieprasa tirgotāji vai nu attiecībā uz eksportu vai importu vienā vai otrā dalība valstī. Un tāpat arī runa ir par visu procedūru autorizāciju, kas noritēs izmantojot elektroniskus procesus un izmantojot elektroniskas sistēmas, lai nodrošinātu to, ka tiek piemērota tāda pati pieeja visās dalībvalstīs, visā savienībā. Mēs arī centāmies pielāgot likumus, lai piesaskaņot to realitāti, lai izmantotu dažādus instrumentus. Mūsu mērķis ir um, aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses, kas arī ir paušajā dokumentā, kur arī intereses lasījām. Tāpat arī MVU uzņēmumu bažas tiek ņemtas vērā. Var atrast ļoti daudz informācijas eh, taksu ģenerāla direktorāta mājaslapā, kur ir arī iekļautas vadlīnijas, kurās ir aprakstīts, kādā veidā īstenot šos likumus, kas satur, piemēram, labas prakses piemērus, ieskaitot to, kā tikt galā ar nelielu uzņēmumu pieprasījumiem uh, lai būtu autorizēta ekonomiski, iegūt autorizētu ekonomisko operātoru statusu. Šeit ir uzsvērts tā vienota īstenošana. Es saprotu, ka jūsu bažas iet tālāk nekā tas ir iekļauts likumā, jo, protams, ka Savienības muitas eh, kodeks stājas spēkā tikai kopš šī gada 1. māja, un uh, IT sistēmas tiek īstenots pakāpeniski, tas nozīmē to, ka pilnvērtīga ietekme būs saskatām tikai 2020. gada beigās, kad pilnīgi visas IT sistēmas darbosies. Noteikumi ir jāpiemēro tagad, taču tiek eh, daļai vēl joprojām izmantots IT sistēmas un daļai papīra veida sistēmas, jo, protams, kā ka šīs sistēmas eh, tiek eh, īstenotas pakāpeniski, nevis uzreiz, un tas ir nepieciešams, kad runājam par tik ļoti sarežģītām IT sistēmām. Tāpat mums ir jānodrošina tas, lai visas dalībvalstis dotos vienā virzienā, lai mums nebūtu viena sistēma, mums ir dažādas savienotas sistēmas, kuras šobrīd tiek sagatavotas, un tādēļ nebūs uh, atšķirīgs šo sistēmu īstenošanā. Atsauce uz uh, muitas funkciju vie, vienāduma trūkumu, tas ir iet tālāk, un mēs pilnībā tāpat arī dalībvalsts apzināmies to, ka Savienības muitas kodeksu var īstenot efektīvā veidā muitas dienestos tikai tad, ja tās darbojas kā uh, it kā tā būtu viena administrācija un vienlaikus eh, sadarbojas ar tām administrācijām, kas ir būtiskas par citām būtiskām politikām, kā piemēram policija vai citas aģentūras uz robežām. Tāpat arī ar tirzniecības jomu, lai nodrošinātu saskaņot pieeju. Mēs strādājam pie pārvaldības, eh, saziņas ar dalībvalstīm. valstīm Šis dokuments tiks pieņemts šī, līdz šī gada beigām, un šeit ir runa par daudz dzīvīgāku partnerības ar komisiju un dalību valstīm, lai nodrošinātu risinājumu dažām no problēmām, kuras pieminēt arī dokumentā. Kopīga pārvaldības vīzija muitas savienībai, labāk īstenoti pasākumi, nodrošināt labāku sadarbību pakalpojumiem uz vietas, spēcīgāka muitas dienestu loma robežu pārvaldībā un ilgtermiņa IT stratēģiju izstrāde. Muitas administrācijas eh, darbības spēcināšana visā Eiropas Savienībā, tostarp arī finanšu vajadzību vērā ņemšana. Šis eh, komunikē runās arī par tādiem jautājumiem, kurus pieminējāt saistībā ar šo port shopping fenomenu, kur tiek izvēlētas ostas, un šeit ir jānodrošina tas, lai viena un tie paši noteikumi būtu spēkā visās dalībvalstīs. Mēs turpinām dialogu ar dalībvalstīm par tirzniecību, lai nodrošinātu to, kā šie likumi tiek attiecīgi piemērot. Taču, protams, ka ir jāņem vērā visi šie aspekti, kas ir saistīti ar aprīkojumu uz robežām, uz kapacitāšu iespējām dalībvalstīs, un par to runā šajā pārvaldības dokumentā Tāpat arī runa ir par muitas aprīkojuma finansēšanu, monitoringa aprīkojuma invest, finansēšanu par to. Eh, runās arī ietekmes novērtējums, kuru veiksim saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu plāna ietvaru, jo tā, tas arī ir bažas, kas eh, nav mainījušās, ka aprīkojums ir uh, dārgs un dažām valstīm trūkst finanšu atbalsta šajā jomā. Vēl viena no mūsu stratēģijām pievērš arī pašām, par kurām arī vēlamies jūs informēt. Tas ir Eiropas Savienības strateģiskais un rīcības plāns muitas uh, riska pārvaldībai, lai uzlabotu Eiropas Savienības risku pārvaldību, nodrošinātu saskaņotību un ar Savienības muitas kodeks, kā arī citām inu iniciatīvām, kur tiek iekļauts arī citas uh, aģentūras. Esam pieņēmuši progresa ziņojumu šī gada jūlijā. Tas notiek pēc diviem gadiem, jo šī stratēģija tika pieņemta 2014. gadā. Tiks pieņemta arī padomas secinājumi, kurus padome pieņems 6. decembrī, kas aicinās dalībvalsts un komisiju paaugstināt sinerģijas starp aģentūrām, tāpat arī veicināt starptautisko sadarbību. Uh, Šie secinājumi papildinās padomas iepriekš pieņemto progresu ziņojumu un uzsvers to, ka nav nepieciešams grozīt stratēģiju, taču ir jāturpina uzsāktais darbs. Un, manuprāt, jūs pieminētie jautājumi šeit tiek ņemti vērā. Tāpat arī ziņojums piemina sankciju direktīvu. Šeit darbs turpinās. Komisija apsveic parlamentu nostāju par komisijas priekšlikumu. Manuprāt, kļuva ļoti skaidri zināms, ka jūs vēlaties uzsvērt vajadzību pēc sankciju harmonizācijas. Tāpat arī mēs aplūkojam komentārus un grozījumus, kas tika piedāvāti no parlamenta puses sākām šo darbu nesen, vēlos uzsvert to, ka esam gatavi un ļoti priecīgi turpināt šo sadarbību ar parlamentu, lai, cerams, beidzot varētu pieņemt šo direktīvu, jo tas tiešām ir būtisks instruments, lai nodrošinātu garantijas, ka dalībvalstīs pastāv sankcijas, un izturas pret eh, ļaunprātīgu rīcību līdzvērtīgā veidā, kā tas diemžēl līdz šim vēl nenotiek. IPR. Priekšsēdēs pārtrauc runātāju, vai jūs varētu lūdzu noslēgt, jo mums trūks laika. Tātad IPR. Esam uzmanīgi uzklausījuši jūsu teikto, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Tas ir saistīts arī mūsu sadarbību ar Ķīnu, kā arī citām valstīm, to starp starptautiskā līmenī un mūsu kopīgās operācijas, kur ir iesaistīta Eiropola, Interpola un trešās valsts, kā arī Olaf, noteikti dod savu ieguldījumu, lai gūtu progresu. Vēlos jums sirsnīgi pateikties par sagatavoto dokumentu, tāpat arī vēlos uzsvērt to, ka esam priecīgi sniegt savu ieguldījumu un arī, protams, atbildēs, ja kuriem jautājumiem jums vēl tāda būs. Paldies, paldies par šo ļoti visaptverošo atbildi. Atvainojiet, ka pārtrauc jūs, jo mums ir jāpamet šī telpa pēc desmit minūtēm piecos, jo jādod citu sanāksmi. Begins kundze, jūs varētu noslēgt. Bene, grazie, jo ringrazio i kolēģi par... Eh, paldies, Vēlos pateikties visiem kolēģiem par šo pirmo viedokļu apmaiņu, par šo darba dokumentu. Protams, tika paustas dažādas bažas un arī novērojumi, kurus eh, ņemšu vērā un piedāvāšu jaunu dokumentu projektu turmāko dienu laikā. Tāpat vēlos pievērst jūsu uzmanību jūsu novērojumiem saistībā ar to, ka mēs jau sastrādājamies ar intrakomiteju par attiecīgiem punktiem, un tas ir sasīts ar šo misiju oktobrī Valencijā. Šeit kopā ar kolēģiem sniegsim prezentāciju. Es pati personīgi esmu tikusies ar dažādiem operatoriem ostās eh, Dženovā un Triestē un turpinu šo darbu. Ostu operatoru bažas ir visiem zināmas, tās ir ņemtas vērā. Uh, un saņem arī ļoti pieredzes bagāts ieteikums. Vēlos pateikties komisijai par pausto atbalstu, un mēs uh, nākamajā sanāksmē sniegsim aktuālāko informāciju par šo jautājumu. Paldies! Ar to mēs noslēdzam šo punktu. Nākamais punkts ir 19. kas ir padomes uh, lēmums par protokola noslēgšanu saistībā ar produktu pielikumu grozīšanu attiecībā uz uh, tirzniecību civilajā aviācijā. Paldies! Gribēju paziņot, ka runa ir par daudzpusējo mm, nolīgumu. Līgumu tas ir 30 uh, uh, valstis, tie piedalās. Tiek skatīti Visi importi izņemot militārās eh, bruņošanās preces. Skaidri tiek diferencēta situācija attiecībā uz civilajiem gaisa kuģiem. Un tā ir tā tīri uh, nominatīvā atšķirība, tad nomenklatūrā, tātad nominālā atšķirība atvainojiet. Uh, dažas preces, dažas preču sistēmas tiek kodificētas uh, tagad citādāk, un līdz ar to ir jāgroza protokols, kas um, sākotnēji parakstīts 2015. gadā. Tagad šis protokols ir jāgroza, runa ir par tehnisko grozījumu. To var darīt uh, Eiropas Savienība kā juridiskā persona. Runa ir par kaut ko tīri tehnisko, runa ir par jaunu nomenklatūru. Uh, Līdz ar to ierosinu parlamentam to atbalstīt, jo pēc būtības nekas nemainās. Paldies! Paldies! Uh, došu vārdu Alde, jo PPNS un D pārstāvi šobrīd nav. Lūdzu, Alde. Paldies! Jā, tas tiešām ir ļoti tehniski. Uh, runa ir par uh, līgumu par tirzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem. Uh, runa ir īstenībā nevis par šo līgumu, bet par pielikumu līgumam, un tā kā referente visu paskaidroja, man neatliek nekās cits, kā viņai pievienoties. Jā, tas bija īsi, lakoniski un relevanti. Paldies, Go. Es runāšu nedaudz garāk, bet eh, es piekrītu eh, Emmai. Mm, Tur runa ir par tehnisko lietu. Skaidrs, ka te mēs eh, piekrītam, bet uh, Cita lieta sakara ar PTO spriedni par Boeingu un e, Airbus uh, lietu. Startautiskā civilās aviācijas organizācija ir piekritusi uh, globāliem tirgus, uz tirgus balstītiem pasākumiem lai aviāciju tomēr padarītu nedaudz mazāk uh, vides uh, intensīvu, jo aviācija rodas ļoti daudz uh, emisiju, ko vēlamies samazināt. Un tas notiek, jo aviācijas sektors tiek ļoti substēts un gaisa kuģu motori, dzinēji izdala ļoti daudz emisiju. Tā kā varbūt mūsu tehniskie eksperti varat padomāt par šo aspektu un varbūt eh, te varētu domāt par to, kā šo gaisa kuģu ražošanu varētu padarīt eh, vidē draudzīgāku un tad izmantošanu. Nu, varbūt te pat eh, varētu vienoties par kādu stratēģiju. Paldies, komisija, Mē, Mērikungs. Paldies, man arī nav daudz ko teikt. Lieta tīri tehniska, un ir par 2007. gada harmonizētajām sistēmām, ko tagad transponē pamazam. Paldies, Inta, par darbu pie šī dosies Ženēvā panākts progress. Daži locekļi jau parakstījuši šo protokolu, un līdz ar to es aicinu, tas aicinu jūs strādāt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Grozījums var iesniegt līdz 15. decembrim. Pieņemšana komiteja notiks 24. decembrī, cerams, un droši vien te, tas nebūs visstrīdīgākais aspekts 24. decembra darba programmā. Un plenārsēdē, cerams, pieņemsim šo punktu 2. mārta sēdē nākamgad. Tas noslēdz šo punktu. Pēdējais punkts, ko skatīsim, ir 20 darba brauciens uz Valenciju un Alikanti, kas notika oktobrī. Tā bija ļoti veiksmīga misija. Es, diemžēl, nepiedalījos, bet Alikantē mēs uh, aplūkojam SIPO, mēs varējām iepazīties ar IPO aizsardzības sistēmu, kas ir organizēta Eiropas līmenī, varējām uh, papētīt iespējas, sadarbības iespējas trešām valstīm, uz, apspriedām uzlabojumus MVU un jauniešiem. Notika arī sanāksme Valencijā ar uh, sekojošu pieņemšanu tirsniecības un rūpniecības kamera. Uh, Valens ir ļoti uh, svarīgs reģions Spānijā trešais eh, svarīgākais tirzniecības reģions un uh, cieši sako līdzi gan TTIP, gan Brexit uh, notikumiem. Un tad mēs apmeklējam arī Valencijas ostu, kas ir viens no lielākajiem, viena no lielākajām ostām Eiropā. Pieprasījām harmonizētu sankciju sistēmu, lai izslēgtu uh, cherry pick pūt uh, schēma, tātad uh, selektīvo pieejos, tas atlasi. Vai kolēģi ir ko piebilst? Nē. Nu, žēl tikai, ka nevarēja piedalīties priekšsētātēkums, bet citādi jūs visu pateicāt. Paldies! Nu, es droši vien nenoslēdzu pavisam šo sanāksmi, eh, jo sanāksmi turpinās, bet eh, var noslēgt eh, to daļu, kas notiek šeit. Mēs tiekamies pulksten piecos, PHS ēkas sēžu zālē. Paldies!